Pan przewodniczący! E, proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Atsāksim mūsu sanāksmi. Vakardienas sanāksmes e, protokols ir izdalīts. Vai ir kādi jautājumi? Neredzu nevienu. Līdz ar to arī protokolu apstiprinām. Nākošais darba kārtības punkts ir jautājumi Eiropas komisijas priekšsēdētājiem. Jau vairākas reizes pēc kārtas mums ir šī iespēja, un ļaujiet man atgādināt jums noteikumus. Vienu minūti jautājumam, viena minūte atbildēji. Pēc tam varētu būt vēl 30 sekundes papildu jautājums ar 30 sekundžu tālāko atbildi. Eh, politiskā grupu vārdā, mm, pēc tam tam sekos mūsu otrā eh, sanāksmes daļa, un tajās 30 minūtēs mēs runāsim par vispārējo situāciju Eiropas Savienībā. Tāpat mēs arī jau nu, uzdosim eh, iespēju um, deputātiem uzdot jautājumus no vietas. Tātad minūte jautājumam, minūte atbildē. Pirmo jautājumu uzdos Eiropas Tautas partija grupas pārstāvis. Otmārs Karaskungs, jūdzu, jums vārds. Priekšsādātāji, kungs, eh, Eiropas studiju centrs eh, Grieķijā un saikne ar Eiropas stratēģiju 2020, kā arī saikne ar uh, ekonomikas krīzi. Tātad šie pētījumi norāda, ka mēs ļoti ātri varam nonākt uh, līdz, uh, līdz šim spēkā esošo līgumu uh, um, izsmelšanas uh, robežas. Un no otras puses, um, dažas valsts Eiropā uh, iet pa tādu ceļu, ka it kā, nu, teiksim, pievēršas protekcionismam, nacionalismam. Kas jūsu skatījumā būtu jādara, lai mēs noteikti nepieciešamās kopienas mērķus un veidotu ticams Eiropas instruments un tos uzturētu, lai mēs būtu rīcības spējīgi un rastu uh, pareizās atbildes? Paldies! Atpoviķi, pana prezidenta. Thank you. Tagad dodam vārdu uh, prezidentam. Ja nacionālai politiķi uh, šobrīd uh, izprot starpvalstu nosacījumos Lisabonas līgumu, taču tas līgums bija domāts, lai mēs varētu palielināt Eiropas dimensiju, lai mēs varētu pieņemt lēmumu ar kvalificēto balsu vairākumu. Un līdz ar to arī ekonomiskā uzraudzība un ārlietu lietas no komisijas puses, tāpēc ir pārsteidzoši, ka tas arī notiek. E, komisijas viedoklis ir tāds, ka mēs esam e, līgumu e, uzraugi un aizstāvi, un līdz ar to mūsu uzdevums ir aizstāvēt Eiropas likumus, jo šobrīd Eiropas kopiena ir tiešām kā likumu, līgumu eh, krājums. Un mēs uzņemamies arī legālās iniciatīvas. Un mēs mēģinam nākt ar priekšlikumiem. Mēs ceram, ka mums būs parlamenta atbalsts. Un savā vadlīniju grāmatā es to pieminēju jau, un es to mēģināšu arī pārvērst par realitāti. Paldies! Lūdzu, papildi jautājums, Karas kungs. Komisijas priekšsēdētājs Madridē komisārs Olī Rēns mm, piedāvāja mm, tādu pakotni, kas vēl nav pieņemta, bet tā ietver sevī sankcijas. Proti, es sāku diskusijas par sankcijām. Es personīgi nedomāju, kā ar sankcijām mēs varētu vērsties pie dalību valstīm. Tas būtu, nu, pilnīgi nepareizi pieeja. Bet gan mums vajadzētu runāt par kopējiem mērķiem, kopējiem projektiem un kopējiem instrumentiem. Mums jānosaka šie kas ir nepieciešama papildus jau pastāvošiem. Un tad pēc tam uh, varētu diskutēt uh, par uh, sankcijām. Kā jūs raugaties uz šādu prioritāšu sadalījumu? Paldies. Vēl nav pieņemts lēmums, ir tikai bijuši pirmās debatas ar finanšu ministriem, un īstenībā komisija nāks klāt ar paziņojumu, nāks klajā nākošu mēnesi, par eh, palie, paplašināto vai pastiprināto ekonomisko uzraudzību. Mēs mēģināsim eh, tiešām nostiprināt izaugsmes stabilitātes paktu un būs eh, tiešām paplašāk, paplašināta uzraudzība ekonomiskajām rīcībām un mēģināsim uzmanīt meha, mehānismus un mēs runāsim par lietu un par būtību. Tā kā es domāju, jau šīs, šie līgumi mums ļauj darīt daudz vairāk uzraudzības ziņā jautājumā ekonomikas monitoringam, tā tālāk, ja ir tiešām no dalību valstu puses būs eh, vēlme. Priekšsēdētājs saka paldies. Eh, un šobrīd sociālistu un demokrātu grupas vārdā Mārtiņš Šulc kungs. Komisijas priekšsētāja kungs 125. Eh, Eiropas Savienības panta uh, artikls izskatās uh, bija atklauzulu, nu, proti aizliegumu Eiropas Savienības dalību valstīm uh, pārņemt citu dalību valstu parādus. Kā jūs uh, vērtējat Grieķijai radīto palīdzības pakotni, kas noved tagad pie tā, ka tādas valsts kā, piemēram, Vācijas Federatīvā republika naudas līdzekļus trīs gadu uh, ilgumā aizdos Grieķijas valstī ar, ar likmi 5% un uh, 3 gadu uh, termiņā šī valstī pašai 1,5% nodokļu jāmak, uh, jāmaksā, lai šo naudu uzņemtu. Vai šī bailout klauzula nenosaka, ka ja nevar pārņemt citas valsts parādus, tad nevar, teiksim, pelnīt naudu ar šādas, šādiem aizņēmiem, vai jūs neprītat? Uh, šim mehānismam, kas manā skatījumā ir absolūti nepieņemams, vai jūs eh, nepiekrīt tam, ka jūs varētu runāt ar uh, Vāciju par šo instrumentu? Tiesa šūts kungs, Lisabons līgums neļā, nepieļauj šādu te dalībvalstu bail out, un risinājumi līdz šim, kas nav tikuši izmantoti, nav tikuši izmantoti tāpēc, ka Komisija uzskata, ka mēs esam rīkojušies pilnībā saskaņā ar līgumu, un to es vēlētos uzsvērt. Es zinu, ka dažās aprindās Vācijā, lielākoties Vācijā, bet, protams, arī citās dalībvalstīs tiek runāts par eh, šo jautājumu, bet es gribu teikt, ka tas nav, pilnīgi nav taisnība. Mēs eh, neparedzam nekādu bailout, mēs uh, paredzam koordināciju šajā jomā, komisija uzņemsies tās atbilstību, un mēs nākam uh, klajā ar uh, kreatīvu risinājumu, un to ir iespējams eh, īstenot pēc intensīvām diskusijām ar dalībvalstīm, un šis risinājums ir pilnīgavā saskaņā ar Lisabons līgumu un visiem noteikumiem. Es gribētu eh, noslēgumā teikt, ka mums šķiet eh, diezgan pārsteidzoši tas, ka bija tik grūti rast šādu solidaritātes risinājumu Grieķijas gadījumā, bet mums izdevās to atrast Latvijai, Rumānijai un Ungārijai. Un mums ir izdevies arī uzņemties savu atbildes, atbildību ārpus Eiropas, un tāpēc tāda būtu jāatrod arī Eiropas iekšienē. Paldies! Paldies, lūdzu! Komisijas priekšstādā kungs, es saprotu, ka jūs mēģināt izvairīties no manu jautājumu, jo tas ir nepatīkams. Tādēļ atgādināšu vēlreiz. Vismaz ir tāda iespēja, ka dalība valstis, ja tās pašas uh, var um, aizņemties uh, naudu ar labākām, labākajiem apstākļiem nekā mm, dotās, aizdot tad atkal citai valstī, tad tās iegūst uh, savu ieguvumu. Ja Bēlaut saka, ka nevar pārņemt uh, um, parādus, tad nevar gūt arī labumu no tā. Un vai jūs esat gatavs ar Merkels kundzi vai Sarkozī kungu atklāti par to, ka jūs esat pret šādu uh, veidu rīkoties? Es par šo jautājumu esmu runājis ar uh, valstu vadītājiem un jau nedēļām ilgi, un tāpēc es pavisam godīgi varu jums teikt, Šulc kungs, ka diemžēl vienīgais risinājums bija šis risinājums. Komisija jau no paša sākuma aicināja konkrētākus uh, solidaritātes signālus, solidarizējoties ar Grieķiju, protams, vienlaikus respektējot arī atbildības principus. Bet Bet šobrīd mums ir jādara viss iespējamais, lai Grieķija varētu atgriezties pie uh, sirds finansēšanas tirgu pēc iespējas ātrāk, un viens no risinājumiem bija tāds, ka uh, dalībvalstiem tiks izsniegt kredīti par nekoncesionāliem, uh, nekoncesionālām likmēm, un mēs uzskatījām, ka tas uh, ir piemērots risinājums. Runātās. Un, un par šo mēs vienojāmies 11. aprīlī. Paldies! Tagad vārds uh, Gijam Ferhofštet kungam. Vispirms, kas attiecas uz, uz šo te bailout klauzulu. Līgumā tas nav teikts. Līgumā nav, ir teikts, ka mēs nevaram piespiest valsti, bet, mēs, bet ar nav teikts, ka mēs nevaram aizliegt. Es domāju, ka tas ir skaidri jāpasaka, jo citādi uh, seks ir pilnīgi katastrofāls. Tātad Līgumā ir teikts, mēs nevaram piespiest, uzlikt par pienākumu dalībvalstī. Tālāk viss, kas šobrīd ir sagatavots Grieķijas gadījumā, ir iespējams saskaņā ar līgumu. Šīs te likmes ir 7,6%. Tātad ir nepieciešami vēl arī citi pasākumi. Es domāju, ka ir nepieciešams padziļināts reformas, uh, obligāciju tirgu, arī attiecībā uz stratēģiju 2020. 2020 un mans jautājums, komisāra kungs, kurā brīdī jūs grasaties nākt klajā ar šādu uh, priekšlikumu par reformu pakotni? Un kāpēc tas jau šobrīd nav uz padoms uh, darba galda? Tātad mums šobrīd nepieciešama šāda ambicioza reformu pakotne, papildus vēl šiem specifiskajiem pasākumiem. Paldies! Vispirms, e, Ferhofštēt kungs un arī atbildot Šulc kungam, ir jāsaka pavisam skaidri, ja ir jautājumi, kurus jūs vēlaties uzdot Merkels kundzei, tad lūdzu uzdodiet tos Merkels kundzei. Es neesmu šeit ieradies, lai atbildētu Merkels kundzes vārdā. Esmu ieradies šeit, lai sniegtu jums atbildi komisijas vārdā. Tas ir skaidri jāsaprot. No komisijas viedokļa ir jāsaprot pavisam skaidri. Risinājums, kuru mēs esam raduši, ir tāds, kas ir saskaņā ar šo te uh, bailout klauzulu. Tālāk, kas attiec uz pasākumiem, kurus mēs īstenosim un priekšlikumiem, ar kur, kuriem es nākšu klajā, tos ir paredzēts eh, sniegt nākamajā mēnesī. Tātad maijā, kad mēs runāsim par pastiprinātu pārvaldību Eirozonā, mēs runāsim arī par vadlīnijām, un Renkungs ir saņēmis arī pil, pil, pil, pirmo mandātu. Un tāpēc es domāju, ka maijā jūs noteikti uzzināsiet par tiem pasākumiem, kurus mēs esam paredzējuši nākotnē, lai nostiprinātu pārvaldību Eirozonā un Eiropā kopumā. Papildi jautājums. Es vēlētos uzzināt uh, no komisijas, vai uh, sta, Eiropas monetārā fonda ideja arī ir paredzēta. Atbilde. Jāsaka, ka savās pārdomās Mēs drīzāk virzāmies uz to, ka mēs nevēlamies izveidot jaunu institūciju. Ekonomiskās monetārās savienības ietvaros nedomāju, ka tā ir laba ideja, bet ir personīgi, es varu teikt, jo mēs vēl neesam kolēģijā par to vienojušies, ka ideja par šādu facility, lai nodrošinātu stabilitāti Eirozonā, manuprāt, ir lieliski ideja. Un šobrīd mēs pētām dažādās idejas, lai nostiprināt šo procesu un lai ieviest nepieciešamos mehānismus, lai atrisinātu šīs te problēmas, kas, kuras, ir, kuras varētu atrisināt tāpat kā ar Eiropas ekonomisko institūciju. Tagad vārds konbendīt kungam. Priekšsēdētāj kungs, es vēlējos, lai komisija Uh, paziņot, uh, ka tā grasās aizdot ar tādu pašu likmi, ar kādu uh, Vācija ir aizņēmusies. Tātad 3%, bet acīm redzot, jūs nevarat to paziņot pavisam skaidri. Es vēlētos uzdot jautājumu par akta. Kopš 2008. gada jūs vedat sarunas pret pirātismu un viltojumiem. Ir bijusi Eiropas parlamenta rezolūcija, kas tika pieņemta martā, ar kuru tika aicināts uh, samazin, uh, ierobežot šīs te aktas sarunas. Uh, un runāt tikai par uh, viltojumiem. Ir pagājis mēnesis, mēs gaidām pirmo izvērtējumu un arī dokumentu tekstu pēc šīta pirmā samita, kas notiek eh, nu, Jaunzēlandē. Mēs zinām, ka saruna rezultātā šim parlamentam būs jādod savs viedoklis, jāpasaka jā vai nē. Un vai nebūtu prātīgāk, ja Eiropas parlaments pavisam skaidri piedalītos šajā procesā un iegūtu uh, pilnīgu caurskatāmību, jo citādi jūs ar šo parlamentu nonāksiet tādā pašā situācijā kā gadījumā ar SWIFT. Tāpēc es vēl jūs aicinu jau šobrīd sniegt nepieciešamo atklātību, sniegt mums nepieciešamos dokumentus, tāpat kā tie ir pieejami lieliem uzņēmumiem. Paldies! Jā, nu neapšaubām man ir vislielākais mm, respekts attiecībā uz parlamentu cienītais konbendita kungs un uh, Karls de Guhts, komisārs, kas no mūsu partneriem ir uzsācis šīs uh, sarunas, ir apņēmies visu šo sarunu uh, tekstus uh, publiskot, un, kā jūs to zinat, tas ir plānots rīt 21. aprīlī. Šīs sarunas ir sākušās pirms Lisabons līguma sākuš, sākuš, stāšanās spēkā, jūs to zinat, un, protams, ka mēs esam ies, ie, um, interesēti iesaistīt parlamentu. Parlamentam ir jauna kompetence. Uh, Un komisija ir par to, lai parlaments arī ļoti cieši sekot visām sarunām starptautiskā līmenī, kas tiek vēstas. Paldies! Paldies, papildi jautājums. Priekšsēdētāji kungs, nespēlējieties ar vārdiem, vai nu jūs to lūdzat vai ne. Ja jūs nepublicējat šos, šo informāciju, jūs nevarat turpināt sarunas, ņemot vērā, ka ir stājies spēkā Lisabonas līgums. Tātad problēma rada nevis tas, ka jūs aicināt savus partnerus public, publiskot ziņojumus Eiropas parlamentam bet tas, ka jums pašam tas ir jādara, jo citādi Eiropas parlaments nekad nesniegs apstiprinošu atbildi. Lisabons līguma ietvaros jums ir pienākums šobrīd rīkoties pilnīgi atklāti attiecībā pret Eiropas parlamentu, jo jums būs jāsaņem Eiropas parlamenta apstiprinājums, kas nebūtu nav skaidrs, ņemot vērā, cik tālu šīs sarunas ir nonākušas. Paldies! Lisabons līgums stāšanās spēkā. Es um, atbalstu Eiropas parlamenta kompetenci paplašināšanu un stiprināšanu. Un pat ja um, šie teksti tiek uh, publiskoti, tad um, mums ir nepieciešama mūsu partneru piekrišana, uh, jo tie ir šie sarunu projekti, un tas ir nepieciešams. Jūs zinat, ka ir daži eh, delikāts, jūtīgi jautājumi, un dažās jomās ir nu, tāds, tāds, tāds rezervēts noskaņojums. Un mēs, eh, cik tālu vien iespējams, iesaistīsim parlamentu, kam tagad ir šī jaunā kompetence, un atzīstam Lisabons līgumu, protams, arī starptautiska saruna kontekstā. Paldies! Timothy Kirkhope, konservatīši reformatorši. Yeah. Timotejs Kirkovs tagad eh, Eiropas konservatora un reformistu vada. Eh, būs vēl viens eh, pārskatīšana darba laika direktīvai. Un uh, eh, parlaments, uh, eh, runājot par šiem nacionāliem opt-out vai uh, izstāšanās iespējām, ir, ir, ir tagad tāds sastinkums. Un atcerieties, ka uh, gribējām uh, nosvītrot šo uh, apvienotās karalistes opt-out iespēju. Šobrīd mums ir tālākā pārskatīšana un uh, ņemot vērā, ka daudzas dalībvalstis grib, lai viņu darbinieki strādā elastīgākus darba laikus, tad tiks piegādāt direktīvi direktīva, kas respektēs 48 stundu darba nedēļas opt-out. Es uh, vēl uh, nevaru jums pateikt, ka man jau būtu priekšlikums manā kabatā. Es mm, runājam par uh, um, idejām, par jebkādām izmaiņām, jo, kā jūs saprotat, ir konsultācija dokuments, kas tiešām ir ar nolūku tāds atvērts tonī, un es gribētu arī dzirdēt sociālo partneru viedokļus, jo mēs gribam vienkārši patau pietaupīt eh, riskus, kas varētu rasties strādniekiem strādājot pārāk garas darba stundas. Un, protams, viņiem, lai viņi varētu arī eh, apvienot darbu ar ģimenes dzīvi, un it īpaši tas attiec arī uz vidējiem un maziem uzņēmiem. Man liekas, Kirchhoff kungs, ka mums ir tiešām risinājums, jo ir šobrīd eh, likumi, ir, ir šobrīd lietas kopienas tiesā, kas mums saka, ka mums tas jāievēro. Mums ir bijušas garas diskusijas, un mēs tiešām pārskatīsim šo direktīvu. Es saprotu priekšsēdētāju Barozo, kurš negrib eh, paredzēt konsultāciju procesa rezultātu. Tomēr Eiropas Savienībā ir 3 eh, miljoni arī eh, Lielbritānijā, kas šobrīd nevar izmantot šo optautu, kas cer, ka būs. Mēs ceram, ka mēs negribam pat panākt šo ekonomisko lejupslīdu vēl smagāku, jo mēs gribam strādāt. Es domāju, ka tiešām es uzticos Barozo kungam kā priekšsēdētājiem. Atbilde. Eh, liels paldies, eh, Kirkop kungs, taču eh, mm, atšķirībā no Lielbritānijas vēl ir 26 citas dalība valsts Eiropas Savienībā. Un jums ir jāsaprot, ka kamēr mēs tiešām saprotam tās bažas, ko jūs esat izteikušas, mums arī jāuzklaus ir citas valsts. Tā kā šie jautājumi ir ļoti sarežģīti mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp elastīgumu, ko jūs uzsverat maziem vidējiem uzņēmumiem, taču mums ir jāaizstāv arī strādnieki un nodarbinātie, un tieši tas ir tas, ko mēs darīsim. Tieši tāpēc mēs šobrīd vēršamies pie sociālajiem partneriem, lai tie nāktu ar konstruktīviem priekšlikumiem. Un tagad vārds Lotaram Biskī. Paldies, priekšstādāja kungs, Barozo kungs. Jūs runājat par jūsu darba plāniem. Tas ir diskutēts arī parlamentā. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties uzklausīt kritiskas piezīmes. Es gribu uzdot jautājumu. Pēdējā laikā esam daudz runājuši par krīzi un tās pārvarēšanu. Bet man ir tāds iespējas, ka uh, banku uh, darbība ir maz mainījusies. Uh, Un man interesē vēl tikai viens jautājums. Vai jūs domājat, ka mēs esam darījuši pietiekam daudz, un vai komisija ir pietiekam daudz darījusi, un kas jūsu skatījumā vēl ir nepieciešams? Lai finanšu krīzes iemeslus apkarot ilgtermiņā, lai banku uh, rīcība uh, vairs uh, šādā veidā neturpinātos. Uh, Paldies! Šodien mēs esam nākuši klajā ar darba programmu Mm, kas paredz mūsu rīcību finanšu nozarē. Mēs esam paveikuši tikai nelielu daļu, un, protams, ir jāpaveic vēl lielākā daļa. Es domāju, ka komisijas priekšlikums ir pareizais priekšlikums. Mm, žēl, ka dažos gadījumos dalībvalsts ir samazinājušas mūsu prasības, kas šobrīd ir mazāk ambiciozas, tā piemēram šis te uzraudzības darbs, kur šobrīd jūs skatāt Eiropas parlamentā. Un mēs nāksim klajā ar konkrētu sarakstu par pasākumiem pavisam drīzā nākotnē, bet es domāju, ka ir daži jautājumi, kuros mēs pavisam konkrēti varētu darīt kaut ko vairāk. Es domāju, ka, piemēram, G20 sanāksmē mums būtu jādomā par to, ka banku sektors pēc visām tām problēmām, kur eh, tas ir radījis, arī eh, nāktu klajā ar savu pienesumu, lai uzlabotu mūsu ekonomikas nākotni. Vienmēr ir runa par līdzsvaru, un arī šī gadījumā runa ir par līdzsvaru. Mēs nevēlamies apdraudēt šo finansu sektoru, kas ir tik ļoti svarīgs mūsu ekonomiskajā uh, Nu, ekonomiskajās aktivitātēs, bet mums ir nepieciešama pasākuma, lai mēs radītu uzticību finanšu sektoram. Paldies, papildi jautājums. Barozo kungs īsts papildu jautājums, ko grib uzdot Vācijas bankas vadītājs Akerman kungs. Viņu nu, ir sarežģīti iespaidot, bet viņš runāja, ka 25% procent ieguvums ir sasniegts. Vai jūs nedomājat, ka tas ir nu, burtiski tā kā izsmieklis salīdzinot ar to, m, mm, tiem pasākumiem, kādus Eiropas komisija ir. Uh, m, mm, ievadījis. Um, tas nemaina šo banku darbību. Um, viņš, um, proti, Akarman kungs, kas ir Vācijas bankas, uh, Deutsche Bank priekšsādātājs, uh, apgalvo, ka šie 25% pēļņi tiks sasniegti. Es atvainojos, bet neesmu pietiekami uzmanīgi sekojis Deutsche Bank priekšsādātāja paziņojumiem, un tāpēc es nevaru komentēt par kaut ko tādu, kas man nav zināms. Lielas paldies! Un tagad e, neatkarības un demokrātijas grupas vārdā Dārtmerkungs. Tā kā finanšu krīze bija kredītu krīze un arī banku krīze, kas izrietē no tā, ka milzīgās komercbankas, Royal Bank of uh, Scotland, Fortis un tam līdzīgas bankas bija nepareiz rīkojušās. Vai jūs piekrītat tam, ka alternatīvo fin, uh, finanšu menedžmenta uh, um, pārvaldnieki nav pienācīgi rīkojušies un ka šobrīd attiecīgie komisijas pasākumi nevirzās uz pareizo mērķi. Nē, es pilnībā nepiekrītu tam. Es uzskatu, ka runa ir par ļoti lielisku iniciatīvu. Mēs šobrīd cenšamies panākt uzticību ļoti svarīgai nozarei, proti mūsu finanšu tirgiem. Es uzskatu, ka tas ir finanšu sektora interesēs. Mums par to ir jādomā. Mums ir jā, jārunā pavisam atklāti par to, ka šobrīd uz spēles ir uzticība finanšu nozarei. Un tās ir sekas, protams, bezatbildīgai rīcībai no vadības puses, ne tikai Lielbritānijā, bet arī citās uh, dalībvalstīs, un, protams, ka šī situācija uh, sākotnēji izrietēja no notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs, un šis te uh, regulējums, ar kur mēs nākam klajā, ir līdzsvarots, un tas nekādā gadījumā neradīs grūtības finanšu sektoram. Gluži otrādi, tas tikai nostiprinās uzticību finanšu nozarei, jo finanšu nozarei ir nepieciešama šāda uzticība, lai tā varētu finansēt mūsu ekonomisko darbību. Papildi jautājums. Kā šī AIFM direktīva panāks to, ka palielināsies uzticība finanšu sektoram, ja lielākās problēmas rāda tieši lielās komercbankas? Tāds ir mans jautājums. Atbilde. Es nepiekrītu tam, ka problēmas rada tikai lielās bankas. Patiesībā problēma, kas radās Amerikas Savienotajās valstīs, neizrietēja tikai no lielo banku rīcības. Tā radās arī no nekomerciālo banku, hedge fondu un citu uh, sabiedrību rīcības. Tātad mēs nepiekrītam šādai vienkāršotai analīzei. Patiesībā daudzas komercbankas nebūtu nav vainojams šajā krīzē. Bija ļoti daudz dažādu spēlētāju, kuriem bija savs ārtavs atbildības. Un mēs uzskatām, ka ar pienācīgu uzraudzības un pārvaldības līmeni mēs atrisināsim šo situāciju ne tikai bankām, bet arī cita veida operatoriem, kas darbojas šajā tirgu. Paldies! Paldies! Un tagad neatkarīgo deputātu vārdā Andriju Henriju Viljam Bronks, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! E, Eiropas ārējās darbības dienests būs atbildīgs e, par augstā, augstā pārstāvi rīcību un 18. E, panta sakarā e, šim cilvēkam būs jāveic sava ārējā e, darbības politika, un to iesaka padoma. Padoma, kurā sastāv pārstāvi no dalībvalstīm, tomēr politisko grupu balsis prasa, lai komisija spēlētu daudz izšķirošāku lomu. It īpaši viņi saka, ka komisijai vajadzētu sniegt vismaz 50% personāla šajam dienestam. Uh, un eh, šim dienestam eh, nevajadzētu gūt ietekmi no eh, intergovernmentālismu vai starpvaldību ietekmi, bet izskatās, ka tas ir tā kā tā sadarbība starp padomi. Un nākošais, vienlaicīgi tas būs arī komisijas priekšsēdētāja vietnieks, bet realitāte uzskatās, ka to komisija būs tā, kas veiks šo ārpolitiku, Un eh, vai jūs piekritīsiet tas, ka padomes eh, lieta būs tikai eh, fikcija? Atbildi. Nē, mēs tur nebūtu neesam vēl šajā situācijā. Bet atcerēsimies, ka ārējās institucionālas šāda amata radīšana bija ļoti e, svarīga sastāvdaļa Lisabonas līgumam. Un e, tipiski mēs veicam šo starpvaldību kompetenci un e, kopienas kompetenci kopējai ārlietu un drošības politikai. Tā ir starpvaldību lieta, tā ir prerogatīva dalību valstu ziņā. Taču ir arī kopienas kompetences, kurām nevajadzētu šobrīd piekrist starpvaldību kompetencē. Un tāpēc šīs taču ir tiešām svarīgas lietas lietas, un eh, komisijas vicepriekšsēdētāji, viņai, kā mēs sakam, ir eh, divas cepures galvā, un viņa izmantos sinerģijas, lai apvienot šīs divas kompetences. Un, protams, šeit būs eh, kompetences, ko viņa, tā teikt, attīstīs eh, komisijas iekšpusē, būdama priekšsēdētāja vietniece, taču viņa ies arī roku rokā ar dalībvalstīm. Un es domāju, ka tas tiešām ir kā jauns pienesums, tā būs konsekvence, un eh, līdz ar to mēs nostiprināsim mūsu interešu aizstāvēšanu visā pasaulē. Paldies! Papildu jautājums. Es redzu uh, šādu iekšēju uh, konsekvenci, uh, taču īstenībā to, ko jūs piedāvājat, ka mēs šobrīd jau ejam jau tālāk par Lisabonu līgumu, kas jau pats jau par sevi ir slikts, un līdz ar to mēs izslēdzam padomi, jo, saprotiet, mēs taču pārstāvam dalību valstis. E, komisija nekad nevarētu piedāvāt to, ka mēs pārkāpjam līgumus, jo mēs esam līguma aizstāvi. Tā kā es gribētu tiešām dalībvalsts aicināt ievērot līgumu un arī visām institūcijām ievērot līgumu. Un uh, līgums nosaka līdzsvaru. Un man liekas, šis līdzsvars ir jārespektē, jo, protams, šeit ir progress, saņemot to vērā iepretim pagātnē un e, šo agrāk bija institūcijas, kas nodarbojās ar šo kopīgo interesi, proti ar Eiropu, Eiropas vērtību aizstāvēšanu pasaulē. Un tāpēc man liekas, ka Lisabonas līgums varētu sasniegt tieši to, uz ko tas ir vērsts. Un to mēs varam uh, tiešām apvienojot visas institūcijas un, uh, ar, protams, arī aicinot mūsu dalībvalstis to ievērot. Paldies, un līdz ar to mēs esam eh, pabeiguši vispārējo jautājumu raundu, un tagad ķersimies pie detalizētākas tēmas par nodarbinātības eh, situāciju Eiropas Savienībā. Sergio Silvestris būs pirmais runātājs, lūdzu. Liels paldies! Es esmu no Itālijas dienvidiem. Uh, un uh, ekonomika tur mm, galvenokārt rotē ap maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā tekstīlies, audumi, eh, kurpes. Un eh, šobrīd rūpniecība ir nopietnā krīzē tieši pateicoties Ķīnas un citu Āzijas valstu importam. Un tie maksā varbūt 13 eiro. Uh, Eh, jo no Āzijas pat vēl mazāk, un eh, var teikt, ka šī eh, krīze rada arī krīzi nodarbinātībā un arī patēriņā. Tā kā man ir jāprasa, tieši ko jūs gaidat, kāpēc jūs neuzliekat nodevas, eksporta nodevas, jo tur desmit gadu vecu bērni tiek nodarbināti strādā visu dienu bez sociālās aizsardzības nodrošinājuma Un varētu prasīt, kāds ir e, aizsardzība, kā, kā, kāds ir izcinājums. Jo man prasa, ko jūs dariet šajā krīzē. Tik daudz kompāniju zaudē biznesu un var teikt, ka vesela nozara tiek ietekmēta Eiropā. Un Itālijas dienvidos mums ir ļoti nopietna krīze. Es no jums gribētu dzirdēt, ko darīsiet. Your... Jā, es lieliski izprotu jūsu satraukumu. Uh, Un es noteikti vēlos runāt par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas, protams, ir galvenais virzītājs spēks jaunu darba vietu radīšanai Eiropā. Kā mēs varam reaģēt uz šo konkurenci, kas ienāk Eiropā no citām vietām pasaulē, kur uzņēmumi darbojas ar mazākām prasībām attiecībā uz vidas aizsardzību un veselības aizsardzību? Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem eksportētājiem pasaulē, un es domāju, ka risinājums ir, protams, nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un sociālos standarts visā pasaulē. Tas ir jautājums, kur mēs cenšamies virzīt uz priekšu G20 sanāksmē, starptautiskajā darba organizācijā un citos fórumos kopā ar saviem partneriem. Un, protams, ka mēs nevaram rīkoties citādi, kā tikai slēgt savas robežas, protams, ja nav iespējams cīnīties ar pret dumpinga pasākumiem, bet aizslēgt robežas, tas būtu arī iznīcinošs pasākums attiecībā pret mums pašiem. Paldies! Tagad vārds Džordžos uh, eh, Papanika Laukungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tātad raugoties uz uh, darbību Grieķijas problēmas laikā vēlos norādīt uz to, ka mēs ļoti intensīvi raugamies uz situācijas attīstību. Man ir radies tāds iespējas, ka komisija un padome arī uh, aktīvi darbojas komisija vienmēr ir uh, uzņēmusies um, tādu pozīciju, ka tā it kā ir aizstāvējusi mazas un nelielas valsts un savukārt padomu tā nerīkojas. Un attiecībā uz Grieķiju. Dažkārt ir tikai tādi tehnokrātiski paziņojumi pieejami. Mēs runājam par monetāro savienību un par nacionālu attieksmi. Komisija. Tā jāizstrādā būtiska stratēģija, lai apkarotu bezdarbu. Kā komisija īstenos šo stratēģiju? Look, the issue of employment. Nodarbinātības jautājums. Kā jūs zināt, ir atkarīgs no vispārējās ekonomiskās situācijas. Tas ir skaidri jāsaprot. Mēs nevaram atjaunot nodarbinātības līmeni eh, pirms, līmes, eh, pirms krīzes līmenī. Iekams mums nav izdevies panākt lielāku izaugsmu Eiropā, tāpēc arī mēs eh, galveno uzmanību koncentrējam uz jauniem izaugsmas pasākumiem. Uh, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmu, kas ir absolūti nepieciešama Eiropas Savienībai. Tā ir mūsu absolūtā prioritāte šobrīd. Taču vienlaikus ir arī pasākumi, kas tika um, uzsākti um, nodarbinātības jomā, tā piemēram arī stratēģijas 2020 ietvaros mēs esam paredzējuši jaunas programmas. Bet galvenais ir nodrošināt nepieciešamos priekšnoteikums izaugsmai, tā izskaitā arī nu, cenšoties uh, veicinātu uzticību ekonomikai. Uh, tāpat arī Grieķijas gadījumā, kad mēs centāmies tikt galā ar fiskālo nelīdzsvarotību. Paldies! Un tagad vārds nākamajam kolēģim. No. Kolik, Frederik Derdev, please. Monsieur le Président, la situation. Priekšsēdētāji kungs, uh, Nodarbinātības situācija Eiropas Savienībā ir ļoti satraucoša. 2009. Di gadā 2007 miljoni iedzīvotāji zaudēja darbu, un tāpat arī pieauga bezdarbnieku skaits 10% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Un šajā situācijā vai jūs nedomājat, ka būtu nepieciešama stratēģija, kas balstītos uz divām galvenajām asīm? Vispirms mēs nodrošinātu pienācīgu darbu. 2020 stratēģijā noteikti būtu bijis vērts iekļaut arī šo jautājumu. Cits starpā, lai nodrošinātu ilgspējīgu sabiedrību, ko jūs grasāties darīt, lai veicinātu zaļo darba vietu radīšanu, vienlaikus veicinot vispārējo eh, nodarbinātības līmeņu pieaugumu un īpaši domājot par jauniešiem. Ehm, tālāk, kas attiec uz globalizācijas fonda datiem, eh, ir jādomā arī par industrijas attīstību kopumā. Paldies! Visas tās problēmas, ko jūs esat pieminējuši, ir minētas 2020. gada stratēģijā. Uh, Es jau runāju manās politiskajās vadlīnijās par jauniešu darbu un arī īstenas rūpniecības politikas izveidošanu. Nevis tādas vecas rūpniecības politikas, bet gan tādas, kas atbalsta ilgtspējīgu rūpniecību, kas ir moderna, kas ir vērst uz prioritātēm. Un kā arī jauniešiem, jauniešiem mēs vismaz trīs instrumenti flagship ir izveidots. Tās ir Jūs on the Move un jauniešiem jaunas darba vietas un arī citas. Mēs esam nosprauduši pāris uh, virzienus, piemēram, izglītībā, kā arī cīnoties pret nabadzību un sociālo izslēgtību. Tātad 2020. gada stratēģijā šie jautājumi ir iestverti. Un mēs uzskatāmies, ka cīņa pret bezdarbu ir mūsu pirmā prioritāte tagad. Es domāju, ka attīstot šo stratēģiju, mēs sasniegsim būtiskus rezultātus cīnoties pret bezdarbu. Kolēģis Sergio Koferāti. Paldies, un tagad vārds Kaferātī kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jūs zinat, ka bezdarbs pēdējo laiku, gadu laikā ir pieaudzis. Tas ir pieaudzis Eiropas Savienības dalībvalstīs. valstīs lai arī atsevišķās situācijas ir atšķirīgas. Un arī nākotnē izskatās, ka šī tendence turpināsies. Ekonomikas speciālisti ir vienoti. Viņi saka, ka aptuveni divi gadi būs nepieciešami, lai sagaidītu o, uh, pirmās atvesļošanās zīmes visā Eiropā ekonomiskai izaugsmai. Un vismaz desmit gadus situācija būs tāda, ka nebūs o, uh, papildus darba vietu, kas nozīmē, ka bezdarbs būs lielāks. Un tam, kam šodien ir darba vieta, riskē to zaudēt. Mums būs vesela paudze jaunu cilvēku, kas nemaz nevarēs nonākt šajā darba tirgu, kuriem vienkārši tas nebūs pieejams. Ko varētu tagad darīt? Kā varētu nodrošināt cilvēkiem ienākumus Eiropā, tiem, kas zaudē darba vietu? Tie bieži vien arī ir šie jaunie cilvēki. Mums ir nepieciešams specifiskas izglītības programmas jauniem cilvēkiem. Uh, tai laikā, kad viņi nevar iesaistīties darba tirgu. Jā, jums pilnīgi taisnība runājot par situāciju nodarbinātības tirgu. Patiesībā situācija joprojām turpina pasliktināties, pat ja tas nenotiek tik strauji kā iepriekš. Bet mēs redzam arī, ka dažās dalībvalstīs parādās stabilizācijas signāli. Un deviņus, ir pagājuši deviņi mēneši kopš šī brīža, kad uh, ekonomika uzsāk savu atveseļošanos, un mums noteikti būs jānogaida vēl ilgāk, lai mēs varētu panākt reālu ietekmi. Un tāpēc arī mūsu nodarbinātības pasākumi ir ļoti svarīgi, jo īpaši attiecībā uz jauniešiem šobrīd 25% iedzīvotāju, kas ir palikuši bez darba Eiropā, ir jaunieši. Tāpēc arī mēs esam uzsākuši īpašas programmas, par kurām es jau runāju. Uh, un konkrēto iniciatīvu vidū es varu pieminēt tās programmas, kas parādz um, profesionālo izglītību un tāpat arī augsta līmeņa pieredzes iegūšanu prakses laikā, tātad pēc studiju pabeigšanas. Tā, piemēram, ir iespēja praktizēties citās dalībvalstīs. Paldies, un tagad vārds Grējumam Botsonam. Priekšsēdētāja kungs, pagājušo nedēļu Eiropas eh, klimata fonds eh, nāca ar savu ceļu karti 2050. gadam, un tur ir trīs ceļi, ko Eiropas eh, Savienība var līdz 80% samazināt savu CO2 izmērķus, ņemot vērā Kyoto mērķus. Mēs e, varam izmantot to pašu e, darbību kā parasti un uzlabot savu pašnodrošināšanu ar resursiem. Un mēs varētu radīt arī jaunus darba vietas, e, dekarbonizējot mūsu ekonomiku. Taču to var izdarīt tikai Eiropas līmenī. Vai komisija atbalstīs šo ceļa karti, vai tā dos Eiropas eh, Savienībai eh, jaunu ievirzi, nākot ar jauniem politikas priekšlikumiem, un eh, radīt jaunas iespējas darba vietām, vai jūs, eh, prezident Barozo kungs, izmantosiet šīs idejas, lai galvanizētu darba dalību valstis veikt nepieciešamo rīcību? Es apzinos eh, šo, es zinu par šo ziņojumu, un tiešām 2020. gada stratēģijā mēs esam pārdomājuši šādu iniciatīvu, un mērķis tiešām ir atsaistīt. Uh, izaugsmi eh, no eh, šīm lietām. Un līdz ar to tas tika pilnībā iekļauts eh, mūsu programmā mm, pēc 2010. gada, un mēs gribam tiešām nospraust ceļu, kā mēs varētu kļūt par zema oglekļa enerģiju, ekonomiku, un līdz ar to mums būtu šādi šie te centri, kas tiešām veiktu investīcijas nodrošināt, un mēs tiešām uzskatām, ka klīmata Eh, darba kārtība varētu eh, arī saistīties ar atjaunīgajiem energoresursiem un radīt to, ko mēs saucam par zaļajām darba vietām. Paldies! Tripelkundze, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamies komisāri. Vairāk paziņojumi par jauniem IT instrumentiem kā Google Books un citi. Uh, palīdzēs nodrošināt digitālo saturu, tā skaitā digitālās grāmatas, taču lielākā daļa šo iniciatīvu nāk no ASV. Ko komisija dara, lai veicinātu mūsu kultūras mantojumu digitalizēšanu Eiropas kontinentā? Mums ir mm, projekts, kur nosaukums ir Eiropejāna, kura mērķis ir iekļaut internetā digitālā veidā visu mūsu biblioteku saturu, un tādā veidā mēs cenšamies digitalizēt un radīt pieejamu uh, mūsu kultūras mantojumu. Mēs vienlaikus cenšamies arī nodrošināt to, ka tiek aizsargātas um, autortiesības arī retajām grāmatām un grāmatām, uz kurām vairs nav autortiesība. Mēs cenšamies izmantot publiskās privātās partnerības lai tiktu galā ar šo milzīgo izaicinājumu. Un šajā jautājumā es esmu aicinājis Krūskungu un Vasilis kungu, kundzi, un viņi noteikti uh, priecāsies jums paziņot, ka Moris Levī uh, un citi uzsāks šo uzdevumu, un kā viedo komiteja viņi nāks klajā ar priekšlikumu par to, kā mēs varētu ar digitalizācijas palīdzību uh, saglabāt mūsu kultūras mantojumu, protams, vienlaiks ievērojot arī visas autortiesības. Un es nākšu klajā ar jauniem paziņojumiem šajā jautājumā gada beigās. Paldies, tagad vārds Šenets kungam. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Ko, komisijas priekšsēdētājiem es gribētu uzdot jautājumu, ko jūs domājat, kāds būs ietek, kāda būs ietekme Eh, uz aviācijas nozari, eh, kā ietekmēs eh, šis pārtraukums, ko mēs redzam viņu darbībā. Un šo, šīs dienas Financial Times avīzē ir teikts, ka šis pārtraukums darbībā septiņu miljonu pasažieru nevarēja turpināt savus lidojumus un izmaksāja tas aviācijas sektoram 100 miljonus dolāru dienā. Kāds būs, kāda būs ietekme e, uz šo nozari, jo, kā es saprotu, e, tas ir pats svarīgākais, e, kāpēc Rampoja kungs un jūs nebijāt Krakovā uz bērēm ieradušies. Vispirms attiecībā par bērēm es to gribētu mazliet viņu paturēt nostāk. Es respektēju Kačinska kungu, es lojāli esmu sadarbojies ar viņu, es darīju visu, lai būtu šajās bērēs. Es biju visās eh, ceremonijās, kurās es varēju ierasties, eh, un eh, arī visās, kas bija saistīti ar citiem, kas gāja bojā. Un es nesaprotu, kā bija iespējams šādā veidā kritizēt. Uh, izmantot uh, tik daudz cilvēku nāvi, lai eh, kritizētu Eiropas institūcijas. Es um, centos nonākt uh, šajās bērēs līdz pat pēdējiem brīdim, un uh, tikai sestdien ļoti vēlu es saņēmu informāciju, uh, ka lidojums, ko organizēja Beļģijas iestādes, uh, tika slēgts. Un, līdz ar to es tiešām gribu skaidri pateikt, uh, ka e, no savas puses esmu izdarījis visu, ko vien varēju, lai e, sniegtu šo pēdējo cieņu, izrādīt e, ne tikai viņiem, bet arī polijai kanācijai. Un tagad es runāšu par eh, citiem jautājumiem, es izmantošu jaunu minūti. Eh, runājot par aviācijas nozari, mēs eh, labi saprotam, cik nopietnu ietekmi uz rūpniecību šo nozari atstās šī vulkāniskā problēma. Un tieši tāpēc mēs strādājam pie tā, lai redzētu, kā mēs tieši varētu palīdzēt, ja būs nepieciešams, Eiropas aviācijas nozarei ir tiešām nopietni ekonomiski zaudējumi eh, sakarā ar to, ka šīs kompānijas nevarēja veikt savas ekonomiskās darbības. Mums ir jāskatās, kā palīdzēt viņiem tikt ārā no krīzes. Un eh, eh, šī lielākā krīze pēc 11. septembra notikumiem, un mēs skatāmies, ko mēs varētu darīt, lai būtu mums aviācijai iespējas sniegt. Un to mēs kolēģijas sanāksmē šodien spriedīsim. Paldies! Un tagad Kontis kungam vārds. Priekšsēdētāji kungs, Barozo kungs, līdz 2006. gadam oficiālajie skaitļi rāda, ka 8 līdz 9% bezdarbs uh, bija. Un pretstatā ar Lisabonas stratēģiju, kurā uh, tika runāts uh, par uh, nodarbinātību. Tagad uh, komisija pieņem, ka mēs pat 10% robežu pārsniegsim. Nu, tas taču ir tāds ekonomisks vulkāns, uz kura atrodamies. Tiek īstenots dažādas taupības problēmas jūsu valstī, arī Grieķijā, Rumānijā un Bulgārijā. Arī uh, uh, dažādi fondi ir iesaistīti, bet bezdarbs tikai vēl pieaug. Uh, un uh, starptautiskais valodas fonds ievēs saistīts. Bet kādi soļi tiks spērti uh, nodarbinātības uzlabošanai? Praktiski valsts tiek iespiestas šādā situācijā un seku novērtējums uh, ekonomikā kopumā, it īpaši tajā, kur uh, SVF uh, darbojas, vai jūs domājat, ka tas radīs vairāk darba vietas Eiropā? Mēs cenšamies īstenot pasākums, bet nevienam neuzspiežam tos īstenot. Grieķijas gadījumā Grieķijas varas iestādes pieņēma lēmums. Un jums jāsaprot, ka šāda eh, situācija, kurā mēs konstatējām Grieķijas ekonomikas eh, makro uh, bilants līdzsvar trūkumu, ir, ļoti, ir atstājis ļoti negatīvu ietekmi gan uz izaugsmu, gan uz nodarbinātību. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka ja nebūs uzticības Grieķijas ekonomikai, tad nebūs arī investīcija un nebūs izaugsmas, un šādā situācijā nav iespējams veicināt darba vietu radīšanu. Tāpēc es domāju, ka mums ir jācenšas uh, saprast, ka makroekonomiskā stabilitāte iet roku rokā ar izaugsmu. Mums ir jāsaprot, kā mēs varam organizēt šo te pārejas posmu, kā mēs varam stimulēt ekonomiku pareizajā virzienā un kā mēs varam panākt nepieciešamo līdzsvaru un makroekonomisko stabilitāti. Tāpēc arī es domāju, ka tas ir Grieķijas ekonomikas interesēs un Grieķijas strādājošo interesēs panākt pēc iespējas ātrāk šo uzticību uh, valsts um, finansēm. Paldies, un tagad vārds Rūbikungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mans jautājums ir attiecināts uz uh, vulkānu izvirdumu. Uh, Nu, protams, um, sīkputekļu uh, jomā un CO2 izmešu jomā tam būs ietekme. Vai jūs domājat, ka ir iespējams izvērtēt, uh, kāds uh, piesārņojums ar šiem putekļiem ir nākotnē paredzams, lai neapdraudētu darba vietas, jo, protams, mūsu direktīva par uh, visīgākā, visīgākajiem putekļiem paredz šeit um, zināms ierobežojums? Look, this volcan, uh... Šī vulkāna izvirduma radītā problēma nav mūsu rokās. Mēs nevaram to kontrolēt, un to nevar arī kontrolēt Eiropas Savienības institūcijas. Tas gluži vienkārši ir noticis, un mums ir jātiek galā ar sakām. Un kas attiecas uz aviācijas nozari, tad mēs jau esam paziņojuši, ka šobrīd apsveram iespējas par to, ko mēs varētu darīt tāpat kā mēs rīkojamies pēc 11. septembra pasākumiem. Es domāju, ka šobrīd ir pārāk spriest, kādas būs ekonomiskās sekas. Tā, un es domāju, ka mums nevajadzētu nākt klajā ar dramatiskiem scenārijiem par to, kas notiks. Drīzāk mums būtu jācenšas domāt par to, kā mēs varēsim novērst eh, šīs te negatīvās sakas un tieši, ko mēs varam darīt Eiropas Savienības līmenī. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas uh, Savienībā mums ir pieejams 1% dalībvalstu budžeta, tātad 99% ir dalībvalstu pašu rokās, tāpēc nav pareizi raudzīties tikai un vienīgi uz Eiropas Savienību, lai atrisinātu visas problēmas, jo mūsu rīcībā nav līdzekļu, lai atrisinātu visas problēmas. Paldies, un tagad vārds Boris kungam. Szanowny panie przewodniczący, w strategii 2020. gada stratēģijā mums ir e, teikts, kur mēs runājam par e, to, ka ja pieaug e, ne bezdarbs, tad mums ir vajag fokusēt uzmanību uz izglītību, lai mm, šie 40% no Eiropas e, pilsoņiem gūtu augstāko izglītību. Un es gribētu jums jautāt, vai Eiropas sociālais fonds un arī e, attī, pētniecības fondi tiks e, saglabāti nākotnes budžetā. Jo tas taču ir pats galvenais, tas ir kā atslēga inovācijām un nodarbinātības uzlabošanai. Uh, Mums taču vajadzētu arī fokusēt uzmanību, lai mēs investētu mikro uzņēmumos, jo e, tas ir ļoti labs pašnodarbinātības e, avots. Jā, nu dien, kā jūs ziniet, e, mēs esam piedāvājuši 2020. gadu programmā tiešām izglītību kā vienu no mērķiem, kas mums palīdzētu cīnīties pret to, ka jaunieši skolu pamet pāragri, un Tiešām šobrīd mēs nevaram Eiropas eh, konkurēt spēju eh, pārunāt, ja mēs nerunājam par izglītību, un tāpēc mēs gribam pārliecināt visas dalībvalstis, lai pieņemtu šo mērķi. Un pēc tam mums eh, ir tiešām jāmobilizē resursi, daži no dalībvalstīm, daži no Eiropas Savienības. Mums ir jāpārunā, protams, arī finanšu perspektīvās, bet tik tālu vēl neesam nonākuši. Bet taču es domāju, ka tiešām ir kaut kādas uh, soļi jāspēr arī Eiropas līmenī, kas būs kā papildinājums nacionālajiem soļiem. Un šobrīd tiešām sociālajā fondā mums ir jau eh, zināmi pasākumi eh, ar šo te praktizēšanos sakarā, un mēs, protams, nevaram sniegt šos īpašos finansējumus, taču mums tiešām vajadzētu saglabāt mūsu ambīcijas adekvātā līmenī. Paldies, saka uh, parlamenta priekšsēdētājs. Un tagad Tendruka kundze. Priekšsēdētāja kungs vakar eh, saņēmām eh, informāciju, ka Opel rūpnīca Antverpenē slēgs. Tā ir viena no tām vietām, kur zaudē darbvietas. Un nākošais ceturtdien Eiropas rūpniecības arotbiedrības organizē uh, Um, dažādus pasākums ar um, lozungu nodrošināt uh, rūpniecības vietas Eiropā un nodrošināt darba vietu eksistenci. Kolēģi vēlas strādāt pilndarbu dienu un viņi vēlas, lai Eiropas politika uh, darbotos, viņi vēlas dzirdēt konkrētas atbildes, un tās šodien nevis pēc pieciem gadiem. Jūsu darba programma šajā virzienā nav pārāk konkrēta, jūs tikko norādījāt uz uh, pamatnostādnēm un arī uz Eiropas dokumentu stratēģiju 2020. gadam. Manā skatījumā tas nav pietiekami konkrēti. Jums jāpasaka, ar piemēru, ko jūs vēlaties darīt, lai mūsu strateģiski um, būtiskos rūpniecības sektors uh, atjaunot un kāda uh, nozīme būs uh, komisijai, lai autorūpniecība kļūtu nākotnei uh, un nākotnes darbībai uh, atbilstoši spējīga. Nodarbinātības vadlīnijas, protams, ir balstītas uz to, ka mēs veicinām vispārēju ekonomisko izaugsmi, bet savā stratēģijā 2020. gadam mēs paredzējuši uh, samazināt uh, struktūrālo uh, bezdarbību, be, nodarb, bezdarbu, tāpat arī veicināt um, piedar, piedalīšanos sociālajā izglītībā un samazināt uh, nabadzību un veicināt sociālo iekļaušanu. Šīs ir vadlīnijas, ar kurām nākušas klajā arī uh, Uh, nacionālās valdības. Protams, ka mums nav tāda maģiska risinājuma, kas palīdzētu visos gadījumos, un mums ir jācenšas uh, iegūt šo rezultātu arī īstenojot vispārējos pasākumus, uh, veicinot uzticību mūsu tirgiem, veicinot ekonomisko izaugsmi un tā tālāk un tā joprojām, kas attiecas uz auto ražošanas nozari tad, protams, tā ir cieši saistīta ne tikai ar notikumiem un situāciju Eiropas Savienībā, bet pasaulē kopumā. Un mums ir jāieklausās arī arotbiedrību teikt jā. Paldies, un tagad vārds Takols kundzei. Kiitoksia, puhemies. Sorry, it's a mistake. Lielas paldies. Piedošana, tas ir Takolas uh, eh, kungs. Uh, Es, protams, saprotu, ka ir mazliet problēmas, jo, bet es esmu vīrietis un turpināšu tāds būt. Nu jā, komisijas priekšsēdētāji, runājot par šo jaunatnes bezdarbu, tā ir liela problēma, jo 20% no jauniešiem ir bezdarba. Un tā ir nopietna problēma, daudzus atlaiž, un liela daļa no tiem, kuriem uzteic darbu, ir arī 50 eh, gadnieki. Un eh, bieži vien eh, saka, ka vajadzētu strādāt ilgāku gadus, palielināt pensionēšanās vecumu, ka mums ir nepieciešams vairāk ārzemju darba ņēmējs un mums ir nepieciešama tā tad darba spēkā imigrācija. Bet es šeit redzu pretrunas. Ja nu mēs gribam paaugstināt pensijas vecumu, Eh, kāpēc eh, tad 50 gadniekiem ir jāturpina strādāt. Viņiem taču tāpat nav vairs darba. Dosim viņu darbu jauniešiem, lai šie jaunieši eh, nāk, priekš kā mums ir vajadzīgs darba spēks no ārpuses. Mēs taču visi esam vienisprātis, ka jauni, talantināti, talantīgi cilvēki, tiem vajadzētu atrast sev darba vietu, lai tos neizslēgtu, lai viņi nebūtu sociāli izstumti, jo savādāk tas mums taču būtu pārāk dārgi mūsu sabiedrībā sabiedrībai. Paldies! Es e, e, runājot par e, šo te globālo konkurenci, mums ir tiešām nepieciešams cilvēki, kas strādā daudz un ilgākus gadus, un lai viņi būtu konkurētspējīgāk. Tā kā šeit pretrunas nav īstenībā. Jo, ja mums ir ilgākas darba, darba mūši, tad mums nebūs vairs vajadzīgs imigrācijas. Es saprotu, ka šobrīd Vācijā gandrīz viens miljons ir brīvu darba vietu, apvienotā karalistē pusmiljonu vakantu darba vietu. Un tā jūs redziet, ir šī šāda nesakritība starp pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgu. Tā kā patiesībā ir daudz kas, ko darīt joprojām šajā sektorā. Un es domāju, ka pensiju reformas arī ir veids, kā eh, pie tā strādāt. Jo es domāju, ka dalību valstis. Uh, kas um, neveic parasto šo politiku, uh, ka tie, kas uh, pamet darbu ātrāk, to darīt mums vajag panākt, lai cilvēki būtu ilgāku laiku nodarbināti un savā darba vietā. Tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropai ir nepieciešams paaugstināt uh, mūsu nodarbinātības uh, procentu. Priekšsēdājs, paldies, tagad Šķidļevskas kundze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie... Paldies, priekšsēdētāji. Barozo kungs, jūs šāsdienas uzrunā jūs minējāt, ka komisijas e, prioritātes nodarbinātības jomā paredz arī veicināt e, attiecīgo kvalifikāciju, lai palīdzētu cilvēkiem iekļauties darba tirgu. Mēs zinām, ka nu, bezdarba līmenis šobrīd ir milzīgs, tie ir 40% Spānijā, piemēram, arī Polijā bezdarba līmenis turpina pieaugt, un šķiet, ka ir nesakrītība eh, starp to, kādas eh, zināšanas ir nepieciešams darba tirgu un kādām zināšanām cilvēks sagatavo skolās. Vai jūs eh, esat domājuši par to, ka būtu jāizvērtē Leonardo da Vinci programma, vai Eiropas komisija ir paredzējusi jaunus pasākumus šajā jomā, lai vērstos pret uh, bezdarba palielināšanos, jo īpaši jaunu cilvēku vidū. Ko tieši jūs varat piedāvāt šodien jauniem cilvēkiem Eiropā, Barozo kungs? Paldies! Jaunieši un bezdarbs ir lielākā problēma šobrīd, jo vairāk nekā 20% bezdarbnieku ir tieši jaunieši. Tāpēc mēs esam nākuši klajā ar konkrētām iniciatīvām Youth on the Move, lai padarīt efektīvākas uh, apmācības sistēmas. Tāpat arī ir paredzēts uh, New Skill for New Jobs, lai labāk nodrošinātu to, ka jauni cilvēki tiek sagatavoti vajadzībām darba tirgū. Līdz 2020. gadam vēl papildus 16 uh, miljoniem darba vietu būs nepieciešams papildus zināšanas un ir paredzēts um, iztērēt 14,5 miljonus eiro, lai īstenotu pasākums, kas palīdzētu darbiniekiem piemēroties um, vajadzībām darba tirgu. Tātad tie ir pasākumi, kur mēs īstenosim Eiropas Savienības līmenī, lai papildinātu tos pasākumus, kurus īstenot dalībvalsts šajā jomā. Paldies. Tagad vārds Šleiters kundzei. Priekšstādā Barozo kungs. Man uh, jārunā jums pretī. Jūs teicāt, pasākumi, lai uh, radītu zaļās darba vietas, jāizmanto. Un uh, tas būtu. Uh, stratēģijā 2020. gadam ietverts. Bet tā tas nav. Jūs vienkārši aizmirsāt šo punktu šajā stratēģijā. Gribu uzdot jautājumu, kādēļ, jo ir taču pavisam skaidrs, ka ja vēlamies sasniegt nodarbinātību, tad ir nepieciešama ekoloģiska darbība uh, ekonomikā, un tam ir lielas iespējas, lai uh, darbvietas radītu. Kādēļ tas nav ietverts Eiropā? stratēģijā 2020. gadam, ko darīs komisija, lai darba vietu potenciāls atbilstu ilgspējīgai rūpniecībai un tiktu arī izmantots, jo Beļģijas prezidentūra ir nosaukusi to kā būtisku punktu tās prezidentūras darbā, jo tā domā, ka tam ir liels iespējas. Ko darat jūs, jūs kā komisija? Was... Man jums jāatgādina, ka tieši komisija uzsāka šo pakotni par klimata pārmaiņām un enerģētiku, un Mēs esam veicinājuši darba vietu radīšanu dažās eh, nozarēs, veicinot tā dēvēto ekonomikas padarīšanu par zaļāku ekonomiku. Tas ir viens no eh, svarīgākiem mērķiem arī 2020 stratēģijas ietvaros. Klim, mūsu mērķi klimata pārmaiņu jomā un enerģijas eh, patēriņa samazināšanas jomā arī ir iekļaut šajā te stratēģijā. Tātad 20% atjaunojamo darba vietu arī tas mums palīdzēs radīt jaunas darba vietas atjaunojamās enerģijas nozarē. Tas viss ir svarīgi arī vispārējās ekonomikas stratēģijas ietvaros, un mēs veicinām ne tikai izaugsmi, bet arī ilgspējīgu izaugsmi un godīgu izaugsmi. Paldies! Un tagad vārds Lisā Jakons arī. Priekšsēdētāji, komisārkungs, te ļoti daudz tiek runāts par jauniešiem. Vēl viena kategorija, kurus uh, ļoti skar ekonomiskā krīze, ir sievietes. Ņemot vērā to, ka šobrīd mūsu ekonomikās ir vērojams uh, budžeta līdzekļu samazinājums, un tas viss noteikti arī ietekmēs tādas nozars kā izglītība, veselības aprūpa, un šajās jomās tieši sievietes strādā visvairāk. Tāpēc vēlos uzdot Barozo kungam sekojošu jautājumu. Ko jūs grasāties darīt, lai palīdzētu tām dalību valstīm, kuras par spīti stratēģijas 2020 ietvaros paredzētajiem pasākumiem grasās samazināt budžeta izdevumus, jo tā vietā, lai investētu, šobrīd ir paredzēts samazināt līdzekļus, jo īpaši veselības aprūpas un izglītības jomā. Paldies! Tātad bezdarba līmenis eh, sievietēm bija 9,3%, bet vīriešiem 9,8% saskaņā ar pēdējiem dadiem datiem. Bet, protams, ka e, tā situācija, kāda atrodas sievietes, ir diezgan satraucoša, ņemot vērā to, ka finanšu līdzekļi tiks samazināti dažās nozarēs, kurās sievietes strādā visvairāk. Tāpēc mums ir jāaicina dalību valstīm ņemt vērā šo tendenci, lai sievietes nekļūtu par upuriem šajā pārejas posmā. Mēs esam runājuši par šo jautājumu arī uh, Eiropadomē ar dalībvalstīm mūsu mērķi nodarbinātības jomā. Tiem būtu jābūt tādiem, lai mēs nodrošinātu ne tikai darba vietu radīšanu un iekļaušanu darba tirgu eh, vīriešiem, bet arī sievietēm. Ir dalībvalstis, kurās eh, sieviešu nodarbinātības rādītāji joprojām ir daudz zemāki nekā vīriešu nodarbinātības rādītāji. Liels paldies eh, komisijas priekšsēdētāja kungs par to, par to, ka piedalījāties eh, šajās diskusijās un atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Tas bija ļoti interesants debats un paldies kolēģiem, kas piedalījās šajās diskusijās eh, šīs te stundas laikā. Mēs tiksimies arī nākamajā mēnesī, kad mums ir paredzēta jautājuma un atbilžu stunda kopā ar Barozo kungu. Lielas paldies!